Kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas.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 Koracas bildes kundze vēlas izteikties par procedūras jautājumu. Jūs esat lūgusi vārdu, Koracas bildes kundze. Lūdzu, lūdzu. Paldies, prieksēdētāja kungs. Kā jūs ziniet, ir pagājis pāri par vienu mēnesi kopš brīža, kad mēs pierādījām Lepenas kundzes balsošanas krāpšanos šajā parlamentā. Ļoti daudz kolēģi vēlētos dzirdēt, kāds ir patreizējais status quo izmeklēšanā, īpašuma